Meine Damen un Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dāmas un kungi, cienītie kolēģi, saskaņā ar um, reglamenta 87. pāntu ekonu komiteja ir uh, pieņēmusi rezolūcijas projektu par komisijas deleģētajām regulām attiecībā uz regulējušiem tehniskajiem standartiem par netiešās mieskaits kārtību, mieskaits pienāku, publisko reģistru, piekļūt tirdzniecības vietai, nefinanšu pusēm, risku mazināšanas metodēm attiecībā uz ārpus biržas atvasinātajiem darījumiem, kas nenotiek centrālās mieskaita darījuma starpnieku iestātēs un eh, par prasībām centrālajām starpnieku iestādēm. Tad dokuments B7007-2013. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir trešdien, 6. Eh, februārs, 2012. Balsojums notiks ceturtdien. Un tagad mēs esam nonākuši pie balsošanas. Vispirms balsosim par papastāmkas kunga ziņojumu. Egejas jūras nelielajām salām labvēlīgi pasākumu lauksaimniecības jomā. Kolēģis Etkins vēlas par reglamentu izteikties, lūdzu. Mr. Mr. President, I just want to... Priekšsēdētāji kungs, es gribēju, lai jūs raidat vēstījumu pirms no zāles iziet Francijas prezidents un Eiropas parlamenta prezidents, proti par grūtībām, kādas mums būs no 1. janvāra, lai nokļūtu līdz Strasbūrai. Jo Francijas varas iestādes un Air France ir atcēlušas visus lidojumus no Parīzes Šarla de Gaulle lidostas uz Strasbūru. Nu, varbūt, ka prezidents varētu no šo jautājumu risināt pirms viņš aizbrauc savā privātajā lidmašīnā prom no Strasbūras. Paldies! Atkins, mal... Kolēģi Etkins, jūs savulaik bijāt koordinators un jūs ļoti labi zinat, ka šis nav jautājums par reglamentu. Vispirms balsosim par visu tekstu kopumā. Te ir 48. Eh, grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņēmts. Līdz ar to visi pārējie grozījumi ir arī iebalsoti, un tagad balsosim par uh, tekstu ar attiecīgiem grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Par likumdošanas priekšlikumu ir viens grozījums. 79. par, pret, atturas, pieņemts likumdošanas rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam papastām, kas kungu. Un tagad Mato Adrovera Kunga ziņojums īpaši pasākumu lauksaimniecības jomā tālākiem Eiropas Savienības reģioniem. Dokuments A70321 no 2011. gada. 115. grozījums kā kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par uh, priekšlikumu ar grozījumiem. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Rezolūcijas priekšlikumā ir 116. Uh, grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad kopējais rezolūcijas priekšlikums, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Mato Androveru kungu. Un tagad balsosim par debakeru kunga ziņojumu finansējumu pieejamības uzlabošanu ma maziem un vidējiem uzņēmumiem. 7001 2013. gads 34. punkts, divas daļas, pirmā daļa, kas par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Amāļi apgestimts. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam debakera kungu. Es vēlu visiem kolēģiem labu apetīti. Gribētu jūs lūgt ātri atstāt, gribētu lūgt tos deputātus, kas vēlas doties pusdienās, ātri atstāt zāli, lai netraucētu tiem kolēģiem, kas vēlas skaidrot, kā balsojuši. Vispirms būs balsojuma skaidrojumi par papastāmkus kungu ziņojumu. Vispirms dot